ar Ungāriju pamatiesību jautājumiem. Neapspriežot jautājums par pamatiesībām, nav neviens cits jautājums, kas, izņemot šos jautājumus, neviens cits jautājums nav vēl jāpakļauj mūsu apspriešanai. Priekšādātāja turpina. Ņemu vērā lūk šo lūgumu, mainīt darba kārtību. Tas, protams, tiks nodots priekšādātājiem Šulcam kam būs jāpieņem lēmums, bet pagaidām turpinam darbu pie pašreizējās darba kārtības un nonākam pie balsošanas. Pirmais ziņojums, par ko balsojam, ir Korejo de Campos ziņojums par Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnu izveidu. Sākam balsot. La votazione è... Nomināli balsojums pabeigts. Beidzam balsot tātad. Pieņemts. Tālāk pārējiem pie Aukenes ziņojuma. Nē, Debates nebūs tagad, debates neturpināsies, priekšādātāja saka, nē. Turpinam darba kārtībā paredzēto balsojumu. Jūs gribat atsaukties uz reglamentu? Please, Tikai tad, ja atsaucaties uz reglamentu, saka priekšādātāja avant le début de chaque plénière de décider du changement. Mums katras plenārsēdes sākumā vienmēr ir iespēja lemt par tālāko darba kārtību, vai ne tā? Turpina runātājs kliedzot mikrofonā priekšādātāja, turpina lūgums ir skaidrs, priekšlikums ir pilnīgi skaidrs, bet šobrīd par to lēmums jāpieņem Eiropas parlamenta priekšādātājiem, un tāpēc šo informāciju viņam arī nodosim, kur tad arī tiks pieņems lēmums, un par to tālāk tiks informēts parlaments. Komisāra Redinga, jūs vēlaties izteikties šai, šai brīdī? Priekšsādātāji, šis parlaments nu pat nobalsoja par ziņojumu, par Koreja de Campus ziņojumu, un komisijas vārdā es gribētu nākt klajā ar šādu paziņojumu. Pirmām kārtām komisija atzinīgi vērtē vienošanos, kas panākt ar padomi, kā arī to, ka ir pieņemts šis Korejas de Campus ziņojums Un mēs ceram, ka šis dokuments tiks pabeigts un pieņemts pietiekam ātri, bet kas attiecas uz kopēju interešu projektu atbilstību kritējiem finanšu palīdzību saņemšanai e, Eiropas trans energoinfrastruktūru kontekstā. Komisija vēlas teikt, ka tā uzskata par ļoti svarīgu to, ka tiek nodrošināts atbalsts no es un dalību valstu avotiem, arī tādiem projektiem, kas ļauj īstenot kopēju interešu projektus, kas spēcina diversifikāciju enerģijas piegādes avotu jomā e, un partneru izveidošanā, un komisija tāpēc rezervē sev tiesības šajā jomā izstrādāt jaunu priekšlikumu, pamatojoties uz pieredzi, kas izriet no monitoringa eh, prakses, un kā to paredz 16. vadlīniju, vadlīniju 16. punkts attiecībā uz Eiropas energo infrastruktūrām. Paldies! Grazie, kom... Liels paldies priekšādātājai, turpina. Eh, liels paldies komisārai, turpina priekšādātāji. Nākamais eh, ziņojums ir Aukins ziņojums un dosim vārdu referentai. Lielas paldies! Šeit runājam par Eiropas ombudu īpašo ziņojumu, kas viņam jāsagatavo un jāadresē. Mums ir ārkārtīgi žēl, ka mums nebija iespējams par šo jautājumu organizēt pilnvērtīgas debatas. Manuprāt, mums jādomā par pilsoņiem, mums viņi jārespektē, jānosot viņiem skaidru un gaišu ziņa, ka esam gatavi uzklausīt pilsoņus un arī Eiropas ombudu šajā kontekstā. Es domāju, ka mūsu komitejas ietveros uh, arī centāmies likt akcentus uz diviem ļoti būtiskiem punktiem. Tā vietā uz to, piemēram, ka ir jārespektē atbilstīgie līgumi. Austrija ir paplašinājusi vīnas lidostu. Uh, iepriekš neiztenojot konsultācijas ar pilsoņiem. Mēs neram šeit ar tādu postmortem analīzi nodarboties, tad, kad viss jau ir noticis. Un pat šī analīze, jāsaka, nav korekta. Pilsoņiem ir tiesības piedalīties šāda veida apsplie, apspriešanā, un viņiem ir, lūk, arī atbilstīgs Eiropas ombuda lēmums. Un to jums saku visu tāpēc, ka galu galā mēs esam procesā, kur gaitā pārstrādāsim šo ietekmes novērtējumu direktīvu. Un te ir arī atbilstīga pamatprogramma, ar kuras palīdzību jāīsteno atbilstīgi tiesību akti. Un šādos tiesību aktos ir paredzēts tas, ka pilsoņi līdzdarbojas visos lēmumu pieņemšanas līmeņos. Un tieši tāpēc mums ir jāaizsargā pilsoņi kā parlamentam. Un tāpēc paldies priekšādātāji, paldies arī visiem mūsu manas komitejas locekļiem, kas eh, balsos par šo ziņojumu un kas ļoti atbilstīgi izturējās diskusiju laikā tā, lai Austrija šo lietu koriģē, labo un lai no tādām situācijām var izmai, varam izraitīties turpmāk un ir vajadzīgs, lūk, jauns dokuments par sankcijām, kas no šādām situācijām ļaut izvairīties. Paldies, saka priekšādātāji, nākamai balsojam par, pret, atturs, pieņemts. Pārējiem pie nākamā, tas ir Kritona Arsenis ziņojums. Pirmais grozījuma bloks par, pret, atturs, pieņemts. Komisijas priekšlikums grozījā versijā par, pret, atturs, pieņemts pieņemts. Rezolūcijas projektu balsojam nomināli balsojumā, lūdzu. Credo sia approvata. Pieņemts. Jā, pieņemts. Tālāk balsojam par ekūta ziņojumu. Pirmais bloks par, pret, atturs, atturs pieņemts. Komisijas priekšlikums grozītā versijā par, pret, atturs pieņemts. Tālāk likumdošanas revolūcija, nomināli balsojums, sākam balsot. fun. Mr. Brock has a problem with his machine. Approvato. Pieņemts. Ci sono problemi tecnici. Šķiet ir kādas tehniskas problēmas Broka kungam. Broka kungs lūdzu. Man ārkārtīgi žēl, es nevarēju nekā nobalsot par abiem šiem ziņojumiem, bet gribēju balsot pār pēdējiem diviem ziņojumiem, lūdzu. Bene, la prenda. Labi, labi, turpinām. Tālāk Tuns un Hokensteins ziņojums, pirmais bloks par pret atturs pieņemts. Komisijas priekšlikums grozītā versijā par pret atturs pieņemts. Likumd, likumdošanas rezolūcija, nomināli balsojums, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot pieņemts. Tālāk Greka ziņojums. Pirmais grozījuma bloks par pret atturas pieņemts. Komisijas grozījuma versija grozītā versijā par pret atturas pieņemts. Nomināli balsojums par rezolūcijas projektu, likumdošanas rezolūciju. Beidzam balsot. Aprovāt. Pieņemts. Tālāk tīroliena ziņojums. Kas pār pret atturas grozījumi pieņemti. 13. grozījums pār pret atturas pieņemts. Labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Aprovāto. Pieņemts. Komisijas priekšlikums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad personālais balsojums par uh, normatīvo rezolūciju. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mēs eh, pārtrauksim balsošanu uz kādu brīdi, jo būs svinīgā sēde. Un pēc tam atkal ķersimies pie balsošanas. Mm.